priekšlikumus. Sociālistu un demokrātu grupa ir iesniegusi priekšlikumu, Tarabelas eh, priekšlikums, eh, Tarabelas kungs strādā sieviešu komitejā, eh, Korejas delegācijas Mankana vietā būs cits pārstājs vai kā būtu kādas piezīmes. Šķiet, ka nē. Tad šie priekšlikumi ir pieņemti.